15. Nākamais Svinbērnas kundzes ziņojums - sanācijas un noregulējuma režīms iestādēm, kas nav bankas. Okay. La parola al relatore per. Rundošu vārdu četrām minūtēm referentei. Thank you, Madam Chair. Lielas paldies priekšādātāji! Šis ziņojums un rezolūcija par nebanku finanšu iestādēm tika sagatavots, lai skatītos uz sistemiskajām kļūmēm, kas ir banku sistēmā un kas uzsvērts kopējā tirgus infrastruktūra, un lai izvērtētu to, kādas iespējams seks varētu būt arī regulējuma pārmaiņām šajā pēckrīzes periodā. Kamēr mēs strādājam pie banku regulējuma, ir notiek arī ļoti plašs starptautisks darbs, bet mazāk tiek darīts, lai uzlabotu ļoti svarīgo tirgus infrastruktūru. Un tāpat laikā šo tirgu un daļu sastarpējā sasaistība, protams, ir viena no galvenajām kļūmēm, kas varētu kļūt aktuāli arī nākotnē finanšu tirgu kopumā. Mēs redzam, kas notiek, ja viena banka sabrūk, bet neredzam, kas notiek, ja tā, piemēram, sabrūk kaut kāda kritiska tirgus infrastruktūra. Un es ceru, ka tas mums, protams, tuvumā drīzumā arī nebūs jāpiedzīvo. Šajā ziņojumā tomēr pievēršamies šādam scenārijiem. Runājam par to, kas notiktu, ja, piemēram, klīringiem norēķina sistēmas sabruktu, šie tātad centrālie darījuma partneri nespēja turpināt darboties, tādējādi radot infrastruktūras problēmas visā kopējā jomā un rezultātā novest arī pie apdrošinātāju problēmām ja šis uh, risinājums pašais paredzētais tiesību aktu kopums tiks īstenots, tad tādā gadījumā mēs pievēršamies tikai un vienīgi tiem gadījumiem, kad šīs iestādes darbojas atbilstīgi. Bet jāsaka, 2008. gadā, toreiz, kad šis regulējums tika izstrādāts, šiem uh, iestādēm nebija jānodarbojas ar tādu transakciju aptom, apjomu, kāds ir šobrīd. Un IOSCO var būt jauns risinājums makroekonomisko risku apkarošanai Un šīs jaunā regulējuma emir Piedāvātais risinājums ir jāsaskaņo ar Josko tā, lai kopumā nodrošinam stabilitātu un lielāku pārskatāmību finanšu tirgos. Tomēr, ja nu mums tas neizdotos, tad mums ir jāizveido tāds juridisks ietvers, kas ļautu šīm kopējiem darījumu partneriem tomēr pašiem izstrādāt savu glābšanas plānu un jā, nu, jāparedz arī kādas pilnvaras tādā gadījumā ar uzraudzības iestādēm. Šajā ziņojumā uzsveram, ka ikdienas darbībām ir jāturpinās, uh, piedāvājot atbilstīgu motivāciju labai pārvaldībai šādos centrālās darījuma partneros. Tāpēc tā, lai bankas un arī šīs iestādes būtu, varētu piedalīties gan izsolēs un savukārt e, šie partneri paši netiktu mudināti iegādāties produktus, ko tie nevar nosekt. Gal galā jāatcerās, ka klienti un investori nevar tikt pakļauti lielākam riskam, nekā viņi, to, nekā viņi prot to saprast. Ja nu gadījumā varētu gadīties tā, ka šāda klīringa iestāde, piemēram, e, zaudē spēju darboties, tai ir jābūt zināmam, e, zināmām iespējām, rezervēm, kas ļauj aizsargāt tās klientus. Tāpēc šo iestāžu darbība un e, rīcības scenārijas problēmu gadījumā ir ļoti skaidri un jāpa, skaidri gaiši jāparedz. Piemēram, ja šie darījuma partneri nonāk pie situācijas, kur viņi nevar veikt maksājumus, viņiem ir jāspēj pārstrukturēt savu darbību. Ja klienta aktīvi savukārt ir iesaistīti dažāda veida riskantās e, darbībās, kas izraisa tālākus zaudījumus, tad tālāk to iespējams darīt tikai un vienīgi tad, ja pāraudzību īsteno atbilstīgi uzraudzības iestādi. Mums jāpārliecinās, ka ir tādas sistēmas, uh, kas e, problēmu gadījumā, piemēram, nenoved pie tā, ka šie centrālie darījuma partneri iztukšo pensiju fondus vai kaut kādu citu veidu aktīvu pārvaldības fondus. Klientu aktīvas izmantot tikai tad, ja ir pilnībā izsmelti jau pašu kapitāla iespējas un jānodrošina, ka nedrīkst labu pārvaldību nodrošināt tikai uz klientu rēķinu, un klientu aktīvas nedrīkst izmantot arī banku, arī šo iestāžu glābšanas gadījumos. Jāsaka, attiecībā uz depozitāriem šeit šīs nianses ir mazliet citādāks, bet arī šeit ir vajadzīgs atbilstīgs regulējums. Šeit ir ļoti būtisks problēma, problēmas, ar ko jārisina. Šobrīd risinās trialogi par regulējumu, un šajā ziņojumā mēs aicinām komisiju izstrādāt tiesību aktu reakciju uz šo iestāžu noregulējuma scenārijiem. Tātad šādus jaunus instrumentus. Paldies! Non, nu, um, paldies, tagad priekšsētāji. Tagad uh, brīvais mikrofons, neviens nav pieteicies, tagad vārds komisārai Redingai. Es gribētu pateikties Svimbornas kundzei par izcilo ziņojumu. Um, Patiešām ir tā, ka šī jomas, šīs jomas regulējums ir saistīts ar starptautiskajām saistībām G20 līmenī. E, te mēs runājam gan par finanšu tirgiem, gan nodokļu maksātāju aizsargātāju un finanšu institūciju atbildību. E, šis ziņojums dod būtisku ieguldījumu svarīgām debatēm, kas bāzējas uz mūsu konsultācijām sarunām finanšu stabilitātes padomes kontekstā. Mēs uzskatām, ka šeit patiešām ir jātīsta atbilstīgi instrumenti, lai palīdzētu centrālo partneru atveseļošanas sistēmām. Šīs šie instrumenti ir sistēmētiski un tagad saskaņā ar G20 saistībām iegūst vēl lielāku nozīmi CDP kontekstā. Attiecībā uz ziņojumā pieminētajām citām institūcijām mēs uzskatām, ka ir nepieciešams eh, pieņemt stingrākus eh, pasākumus Eiropas eh, Savienības līmenī, gan attiecībā uz centrālajiem depozitāriem, gan arī uz maksātspējas jautājumiem. Šeit mums ir eh, jāvadās pēc eh, starptautiskajām rezolūcijām. Mēs uzskatām, ka eh, ziņojums dod būtisku ieguldījumu vairākiem būtiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar atvesļošanās jautājumu. Ir īpaši mehānismi, kād, kas palīdz novērst zaudējumus un palīdz papildināt līdzinējos mehānismus, padarot tos caurspīdīgākus un efektīvākus Vēl ir, protams, runājums arī par pakalpojumiem, kurus CDP eh, nodrošina. Un šī līdzinējā sistēma šeit ir jāmaina uzņemoties morālo atbildību. Eh, komisija rūpīgi izvērtēs arī pārējo ziņojumu ieteikumus un sagatavos politikas atbildi šajā te jomā. Grazie, Lādis. Paldies, saka priekšsēdētāji, un līdz ar to debates ir beigušās. Balsojums notiek rītdien 11.30. Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. N Tagad mēs gaidām, kamēr parādīsies Nībleres kundze, kas ir nākamā referente. Mazlietiņ lūdzu pagaidīsim vēl.